darbu. Es gribētu atgādināt jums, ka balsojums par Martīna kunga ziņojumu notiks trešdien, un nākamā sēde sāksies rīt pulkstens deviņos, tātad no deviņiem līdz pulkstens vieniem, pēc tam pēcpusdienā no trījiem līdz pusnaktī. Darba kārtība ir pieejama gan sesijas dokumentos, gan mūsu mājaslapā. Sēdi slēdz. Paldies!